nepieciešama parlamenta rīcība. Parlaments pieņem zināšanai šo rekomendāciju saskaņā ar reglamentu informē atbilstošās Rumānijas iestādes. EFTD. No e FDD politiskās grupas EFN eh, e un EKR politiskās grupas ir eh, pieteikumi par eh, iecelšanu. Jūs atradīsiet sarakstu šī, šī sanāks protokolā un līdz protokola.